aprīļa un pēdējais ziemas, pamatoties uz 137. punktu mm, reglamentā otro punktu, esmu FEM komitejas lūgumu saņēmis eh, attiecībā uz ekonomisko un sociālas eh, komitejas um, projektu par um, atzinumu par digitālo dzimumu plaisu, ja nebūs